uzbrukumu slimnīcām un skolām, kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. Attīstības komiteja un ārlietu komiteja ir atbildīgās komitejas, un vispirms došu vārdu Valenciāno kundzei uz divu ar pus minūtēm. Lūdzu, jums vārds. Gracias, prezidentā. Paldies, priekšsādētāji. Es ceru, ka mani sākuma e, komentāri mm, paudīs visdziļāko izpratni e, par skolotāju ārstu, māsu un NVO e, darbu um, konfliktu zonās, kuri nepārtraukti uh, pakļauj savu dzīvību briesmām, lai uh, nodrošinātu kaut kādu cilvēcību uh, teritorijās, kur šī cilvēcība sen jau zudusi. Mēs vēlētos šo diskusiju tādēļ, ka mūsu prāt mēs nedarām pietiekoši. Mēs faktiski esam nodevušos cilvēkus uh, Eh, un arī tos cilvēkus, ko viņa aizstāv, kas eh, viņiem tiek uzbrukts, tiek uzbrukts arī eh, civilajām ēkām, skolām, slimnīcām, un mēs faktiski neko nedaram, lai to novērt. Es te nerunāju par kaut kādiem izolētiem inciden incidentiem, bet ir vērojama tāda sistemātiska rīcība Sīrijā, Jemenā, kur gan skolām, gan uh, slimnīcām tiek uzbrukts. Uh, nogalinot eh, nevis desmitiem, bet pat simtiem cilvēku. Un ļoti daudz cilvēku līdz ar to paliek bez jebkādas palīdzības vispār. Un tas ir pret uh, starptautisko uh, tiesību normām, un neviens neraugās, lai šīs normas tiktu ievērots. Šī nesodāmība ir jāizbeidz. Un uh, ne tā, kā tas ir noticis līdz šim šobrīd eh, nevalstisko eh, organizāciju eh, iesaistīšanās padara šo te starptautisko normu ievērošanu vēl un kontroli vēl sarežģītāku. Kas šim parlamentam būtu jāzina? Un tādēļ es arī uzdevu šo te jautājumu te kungam, ko ir uh, darījusi Eiropas Savienība. Uh, situācijā, kad pasaules, uh, kad visā pasaulē tiek pārkāpti uh, šie te, uh, šīs starptautiskās normas, kas aizsargā cilvēktiesības. Liels paldies! Un tālāk Gerero Salom Enrique mm, kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, pateikties eh, par to, ka ir iespēja piedalīties šajās diskusijās. Es arī vēlētos eh, pasvītrot to, ko izsacīs Valenciāno kundze. Es gribētu izteikt cieņu, noliet galvu visu to cilvēku priekšā, kas glābi citu cilvēku dzīvības konflikta zonās, ļoti bieži maksājot par to visdārgāko cenu. Starptautisko tiesību aktu neievērošana un regulāra pārkāpšana Sīrijā, Palestīnā un citvien jau kļūst par tādu kā uh, ikdienišķu uh, kri kriminālu pārkāpumu virkni. Un uh, te nevar runāt uh, par mm, saistītajiem upuriem vai nepieciešamajiem upuriem. Uh, Eh, no um, šī ļaunuma ir iespējams izvairīties. Eh, starptautisko, starptautiskajās tiesībās ir noteikti. Tas noteikts normas, kas aizsargā civilu personu tiesības konfliktu zonā, bet eh, starptautisko tiesību akti, diemžēl, šajā jomā tiek pārkāpti pārāk bieži. Un uh, viss uh, ļaunākajos konfliktos konfliktos tas ir vērojams īpaši bieži. Tūkstošiem cilvēkiem ir uh, ārkārtīgi nepieciešama humanitārā palīdzība. Be vesela virkne konfliktu Āfrikā ilgst jau gadu desmitiem. Mm, Sīrijas karš ilgst tikai piecus gadus. Uh, bet Palestīnā jau četras paaudzes turpina dzīvot konflikta situācijā. Mums ir morāls un uh, politisks pienākums pieprasīt, lai šāda veida uzbrukumi civiliem uzbie, objektiem tiktu pārtraukti un uh, lai netiktu uzbrukts ne slimnīcām, ne skolām, ne uh, kulta uh, celtnēm. Un tādēļ es kā viens no uh, jautājuma autoriem arī jautāja, kas tiek darīts, lai nodrošinātu uh, cilvēku tiesību ievērošanu, ko nosaka starptautiskie tiesību akti, un ir jādomā pla plašāk, kā kopumā nodrošināt uh, šo tiesību ievērošanu starptautiskā līmenī. Paldies! Un tagad dodu vārdu ministrei Henis Plasherts kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, uzreiz vēlētos pateikt, ka uzbrukums slimnīcām un skolām konflikta teritorijās nav pieņemamas. Un eh, padome, protams, vienlīdz eh, parlamentam nosoda šādu rīcību un Eiropas Savienība ir starptautisko tiesību izpildītāja, tajā skaitā arī padomu tos izpilda, un Eiropas Savienības vadlīnijas eh, saskaņā ar 2005. Eh, gadā pieņemtajām padomas rekomendācijām iestājas par eh, šādu uzbrukumu pārtraukšanu. Kad Eiropas Savienība īsteno starptautiskās tiesības, mēs eh, atsaucamies arī uz 2015. gada un līdz 19. gadam īstenojamo cilvēktiesību aizsardzību. Sadarbojoties ar Sarkanā krusta un Sarkanā pusmēnese biedrībām, Eiropas Savienība vienmēr ir, iesaist, ir iestājusies par starptautisko tiesību izpildīšanu. Un, eh, protams, dažādās konflikta zonās eh, mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka tas Tas ir nepieļaujami. 2015. gada decembrī padomas rekomendācijās mēs iestājāmies par konkrētu saistību izpildi darbībā ar humanitāro pieeju eh, un cilvēktiesību izpildīšanu. Protams, mēs saprotam, ka ir ļoti būtiski eh, sagatavojoties samitam maija plenārsēdē diskutēt par šiem jautājumiem. Tagad par eh, varbūt konkrētu situāciju, piemēram, pagājušā gada oktobrī eh, padomu izskatīja situāciju Sīrijā, griežoties pie visām iesaistītajām pusēm, lai tās pārtrauktu jau kāda veida diskriminatoro um, pilsonisko struktūru bombardēšanu. Mēs esam uh, organizējuši trīspušu konferenci, kurā dalību valstis un Eiropas Savienība nosodīja starptautisko tiesību pārkāpums, tajā skaitā arī uzbrukums slimnīcām, skolām, tirgiem un citām publiskām vietām. Uh, 2015. gada novembrī padomi sagatavoja savu atzinumu par Jemenu, nosodot tajā notiku, notiekošos cilvēktiesību pārkāpumus. Konflikti ir jārisina savādāk, un eh, padomi vienmēr ir iestājusies par jau kāda veida vardarbības pārtraukšanu uzraudzība un starptautisko tiesību kontrole ir ierakstīta arī Eiropas Savienības sagatavotajā Sīrijas un Irākas rezolūcijā, un tā tika pieņemta 2015. gada martā. Šajā sakarībā e, padome iestājas par veselības aizsardzības e, ēku aizsardzību. Tas attiecas uz Lībiju, Irāku, Ukrainu, Nigēriju. Situācija ir pietiekami dramatiska ļoti daudzās vietās un medicīnas iestādes ir jāaizsargā. Tagad eh, par eh, to, ko Eiropas Savienība dara šādu pārkāpumu izskaušanā. 2011. gadā padomu pieņēma savu komunikē, kurā griezās pie Eiropas Savienības un tās dalību valstīm e, izskatīt starptautiskajā krimināla tiesā šādus gadījumus, kur reģionālā, valstiskā vai pat valstu kopuma līmenī ir pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības. Un visbeidzot, starptautisko cilvēktiesību pārkāpumi notiek ļoti daudzās valstīs, un Eiropas Savienība to vienmēr ir nosād, nosodījusi, iekļaujot to savā ārējās darbības plānā, tajā skaitā attiecībā uz Sīriju un Jemenu. Uh, Protams, padome dala parlamenta bāžas par to, ka startautisko noteikumu pārkāpumu pasaulē ir tik ļoti daudz, un padome turpinās sekot līdz situācijas attīstībai un ceram, ka tā tomēr būs pozitīva. Ja nē, tad attiecīgi rīkosimies. Prieksēdētais kundze kāpēc ir tik svarīgi ievērot starptautiskās tiesības. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka starptautiskās tiesības jau attiecas uz cilvēkiem, vīriešiem, sievietēm, bērniem, ģimenēm. Mēs nedrīkstam to aizmirst, kā aiz šiem pārkāpumiem ir cilvēku dzīvības un cilvēku nāves. Tās ir mūsu pamatvērtības, un mēs par tām iestājamies. Paldies! Lielas paldies ministras kundzei! Paldies par jūsu ievadrunu! Un tagad uzstāsies runātāju politisko grupu vārdā, vispirms EPP grupas vārdā vārds Prētis kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Rezolūcija, par kur mēs vedām sarunas un par kur balsosim rīt, strikti nosūda nesenos uzbrukums slimnīcām un skolām, kā, kā arī citām civilu iestādēm konfliktu zonā, jo tādējādi tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās humanitārās tiesības ir balstītas uz principu, ka nedrīkst notikt uzbrukumu civiliedzīvotājiem. Mūsu dokuments ir labi līdzsvarots. Diemžēl kreisie spēki eh, šajā parlamentā ir nākuši klajā ar priekšlikumu par grozījumiem, kuriem nav nekāda sakara ar šo jautājumu. Aborti, Izrēla un citi līdzīgi jautājumi. Ir pilnīgi nepieņemam, ka mēs runājam par šādiem jautājumiem, kas nepārtraukti tiek piesaukti no kreiso puses. Tādējādi mēs tikai novēršam uzmanību no jautājuma, par kur runājam. Paldies. Tagad vārds Pancērī kungam S&D grupas vārdā uz divām minūtēm. Paldies priekšstādātājiem. Mēs zinām, startautiskās humanitārās tiesības ir spēkā bruņotu konfliktu gadījumā, lai kontrolētu eh, individuālu personu tiesības, eh, kas eh, šādās konflikta zonās tiek samazinātas. Uh, Mēs piedzīvojām vairākus uzbrukums eh, civiliedzīvotājiem un arī tiem, kas sniedz humāno palīdzību. Diemžēl netiek nošķirti militārie mērķi no eh, civiliem mērķiem un netiek pienācīgi aizsargāti eh, ne šie cilvēki, ne arī institūcijas, kas cenšas spēlēt neitrālu lomu, tiek saskatīts ienaidnieks. Uh, to rindās, kuri uh, palīdz uh, vienai vai otrai pusē, humānu mērķu vārdā. Eiropas Savienības partneru valstis uh, eh, arī ir iesaistījušās sniedzot savu atbalstu un izveidojot slimnīcas, piemēram, Afganistānā, Amerikāņa un Saudarābija Jemenā. Tāpēc ir steidzami nepieciešams panākt konkrētu pasākumu īstenošanu, lai starptautiskā kopiena mobilizētu spēkus, aizsargājot civiliedzīvotājus un uh, tos uh, palīdzības uh, sniedzējus, kas riskē zaudēt uh, savu dzīvību. Mums ir jārēģē un jāsoda vainīgie. Kārt tribunāli tāpēc ir jāizmeklē šie uh, human, eh, starptautisko eh, humano tiesību pārkāpumi. Mums ir jārīkojas steidzami, izmantojot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Ir jāvēršas pie padomas un augstās pārstāvis. Ir nepieciešams pastāvīgs dialogs par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies tagad vārds Demis Mākara kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kundze. Manas pārstāvētā valsts tieši eh, tāpat kā citas Eiropas Savienības eh, valsts ir eh, pieļāvušas kļūdus. Pirms simts gadiem mēs karojām tranšējās. Un pēc šī kara mēs nācām klajā ar saukli nekad vairs bet karš joprojām turpinās, un karš ir šausmīgs gan uh, karēvjiem, gan arī pilsoņiem. Man vecāki, man vecvecāki ir stāstījuši par šo pagātnes pieredzi. Šodien mums vairs nav nepieciešama vēsture, mēs redzam to visu televizoru ekrānos, un mūs šokē tas, ka tiek skārti civiliedzīvotāji, civilās iestādēs, lai gan tām būtu uh, jātiek aizsargātām Afganistānā, Jemenā, bet tas notiek arī pie Eiropas vārtiem Ukrainā. Bieži vien humanitārās tiesības tiek pārkāptas no spēcīgākā puses, un civiliedzīvotāji bojāja tiek uzskatīti par blakus efektu. Eiropas Savienībā ir jācenšas panākt to, ka tiek ievērots eh, humanitārās tiesības. Tagad Eiropas Savienībai un tām dalībvalstīm ir jāpierāda, ka to nolūki ir nopietni. Stambuls samits nenotiek priekšlaicīgi. Mums ir jādomā par starptautiskiem instrumentiem, un man būtu viens jautājums, ministrs kundze, kāpēc valstis, kas decembrī piedalījās 32. Eh, sarkanā krusta un sarkanā pusmēneša konferencē, nevienojās par jaunu mehānismu, kas eh, ļautu nodrošināt labāku eh, starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu? Kā mēs varētu izvairīties no līdzīga scenārija nākamajā reizē? Paldies! Paldies tagad vārds Gērens kungams divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Slimnīcas um, bombardēšana Kondozā um, noved nu, pie vairāku cilvēku bojājas, tā skaitā ārsts bez robežām. Tika nosodīta šī katastrofa, uzsverot uh, to, cik smags ir šis gadījums, un uh, mūs šokēja tas, ka uh, GPS dati bija zināmi amerikāņu iestādēm. Tas nav tikai viens izolēts gadījums, ir ļoti daudz e, šādu līdzīgu gadījumu, un, un tas vēlreiz atgādina mums, ka nākamajā samitā par humanitārajām tiesībām mums ir jādomā par to, kā panākt, lai šīs tiesības tiktu respektētas. Ir jānodrošina uh, e, pilnīga humanitāro spēlētāju neutralitāte, kur bieži vien um, riskējot ar savu dzīvību, velta uh, savu laiku un centienus, lai panāktu humanitāru risinājumu. Mūsu rezolūcijas mērķis ir piedāvāt preventīvas pasākumus, lai novērstu starptautiskos humanitāro tiesību pārkāpumus. Viens no eh, tiem ir aizliegums uh, izplatīt uh, ieročus iesaistītajām pusēm Un papildināsim sakot arī, ka ir nepieciešams nodrošināt neatkarīgu izmeklēšanu un saukt pie atbildības uh, attiecīgajās iestādēs, tā skaitā arī starptautiskajā krimināla tiesā vainīgos. Tādējādi mums izdosies nostiprināt ANO kapacitāti, uh, lai tā varētu risināt uh, problēma šādās konflikta situācijās. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt arī, ka dalību valstīm visbeidzot ir jāizpilda, jāizpilda savas uh, savu solījumu finansējumu jomā piešķirot atbalstu. Paldies! Paldies, tagad vārds Konečs, kundzējos. Vážení pánové, v říjnu minulého roku. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Pagājušā gada uh, oktobra plenārsēdē mūsu grupo aizsāka iniciatīvu par to, ka vajadzētu izskatīt uh, gadījumu, kad ASV uh, bruņotie spēki uh, sābombardē vai trāpīja uh, slimnīcē Afganistānā. Amerikāņi veic iekšējo izmeklēšanu un skandāls kaut kur pagaisa. Uh, un uh, tomēr aiz, aiz tā visa palika izpostīta slimnīca uh, un pacienti un ārsti, kas bija cietuši. Šeit vajadzētu iedarbināt uh, tādu mehānismu, kas balstītos uz faktu noskaidrošanu. Uh, tie balstās uz 91. gada uh, papildus protokoliem. Uh, Ženēvas konvencijai, taču tie nekad nav piemēroti. Kaut gan parakstījušajām pusēm tie, nu, parakstījušas puses izvairās tos izmantot, lai neradītu precedentu, bet mēs nevaram pieļaut, ka slimnīcas tiek noārdītas. Ja mēs neizpētīsim šādus te gadījumus un nenorādīsim uz vainīgajiem, tad slimnīcas joprojām tiks spriedzinātas gan Sīrijā, gan Jemenā, gan citur. Un man neapmierina padoms atbild par to, ka padoma veic kaut kādus pasākumus un uzrauga situāciju. Tikai vainīgu atbaidīšanu var novērst, ka šāda situācija nekad neatkārtosies. Nākošā Lohpīlērs kundze uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, tas ir e, nepieņemami, ka Eiropas Savienības dalībvalsts arī ir līdzvainīgas e, pasaules e, tātad e, cilvēku tiesību pārkāpumos, jo nav pieļaujams e, slimnīcu un skolu bombardēšana. Ar esošo rezolūciju mēs aicinām veikt efektīvus pasākumus, e, lai beigtu e, šādu situāciju un. E, noteiktu Eiropas Savienības ieroču embargo pret valstīm, kuras ir atbildīgas par šādu starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs aicinājām noteikt eh, šādu embargo eh, attiecībā uz Sauda Arābiju pēc bombardēšanas Jemenā. Es vadlīnijas eh, par starptautiskajām cilvēktiesībām pak prasa arī citu pasākumu realizāciju, un mēs nedaram pietiekoši daudz, lai eh, tos īstenotu. Eh, informācijas savākšanas misijas varētu būt eh, noderīgas, lai izmeklētu kara noziegums, un tie varētu būt labs pierādījumu avots starptautiskajam kara tribunālam. Ir jāsūt skaidrs vēstījums tiem, kas ir atbildīgi, lai novērstu tālāku civiliedzīvotāju nogalināšanu Uzbrukumi, eh, uzbrukumi pieaugums skolām un eh, slimnīcām parāda, ka starptautiskā sabiedrība kļūst vienaldzīga, un tādēļ ir vitāli svarīgi, lai slimnīcas un skolas eh, būtu neitrālas un tiktu aizsargātas bruņot konfliktu gadījumos. Uh, Eh, humanitārā samita ietvaros ir iespēja vēlreiz atgādināt un norādīt uz nepieciešamību eh, ievērot starptautiskās eh, humanitārās, cilvēktie, humanitārās tiesības nodrošinot sieviešu un bērnu tiesības šādos konfliktos. Paldies! Paldies, un tālāk, kas tālāk, kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Uzbrukums skolām un slimnīcām ir aizliegti saskaņā ar uh, starptautiskajām tiesību normām, un šādu uh, objektu uh, bombardēšana ir kara noziegums. Tomēr uh, Starptautiskā sabiedrība pēdējo gadu laikā ir, ierau, ir novērojusi eh, ļoti daudz šādu uzbrukumu. Uzbrukumu slimnīcām Jemenā, Sīrijā, eh, organizācijā ārsti bez robežām un tā tālāk. Mums ir eh, nepieciešama konkrēta nekavējoša darbība, lai varētu uh, risināt uh, novērš šos kara noziegums. Un šī iemesla dēļ es aicinu vērsties pie Mogarīnī kundas, eh, lai, tā uz, lai viņi uzsāktu iniciatīvu uh, par embargo, ieroču embargo noteikšanu pret valstīm, kuras ir vainojams starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos. Jo uh, š, ieroču piegāda šādām valstīm pārkāpja padomas kopējo nostātāju. Paldies, un tālāk frakcija vārdā runātāji ir beiguši izteikties, un tagad došu vārdu Zaborskas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Diemžēl mēs sastopamies ar šo problēmu, ka pieaug uzbrukums skolām un uh, slimnīcām. Diemžēl, diemžēl šī tendence ar vienu ar vienu pieaug. Un uh, mums ir kaut kas jādara, lai pārtrauktu eh, šo bēdīgo tendenci, jo skolas un eh, slimnīcas pilda tikai vienu pienākumu - palīdz cilvēkiem. Jo nav, tas ir pilnīgi nepieļaujami, ka tiek uzbrukts skolām un slimnīcām. Un eh, līdz ar to mums ir jājautā, vai mēs vienmēr pareizi rīkojamies, lai cīnītos pret šādu situāciju. Paldies! Köszönöm eh, képviselőasszony. Paldies Zabars kundze un tālāk Vaidenholzer kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies priekšsētājas kundze. Šeit ir runa ne tikai par uh, valstīm, kas uzbrūk, bet gan par uh, teroristu darbībām. Un, diemžēl, tas tā notiek Afganistānā, Irākā, Sīrijā un tā tālāk. Un ļoti uztraucoši ir tas, ka tiek uzbrukts slimnīcām, skolām un bērnu dārziem. Un uh, Tā skaitā tikpat nepieļaujams ir, ir nepieļaujami ir uzbrukumi uh, nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz uh, palīdzību konflikta situācijās. Bet ļoti maz, eh, ko mēs, diezgan maz mēs varam darīt šajā situācijā, lai to ietekmētu. Mūsu rezolūcija vajadzētu pieprasīt, lai mūsu rīcībā būtu patiešām iedarbīgs eh, instruments, kas varētu aizsargāt eh, starptautiskās komunitārās tiesības. Un tieši tādēļ mēs vēlamies aicināt eh, padomi un atbildēt, kādus pasākums varētu realizēt, lai attiecīgās vadlīnijas varētu realizēt. Un mēs zinām, ka eh, šī rezolūcija spēlēs svarīgu lomu, un eh, te savu lomu ir jāspēlē arī apvienoto nāciju drošības padomei, un Eiropas Savienības iesaistīšanās šeit spēlē lielu lomu. Eiropas parlaments nesen eh, apstiprināja, pieņēma rezolūciju par Jēmenu. Un Mums šī situācijā ir jānosaka ieroču embargo pret visām valstīm, kuras pārkāpj starptautiskās cilvēktiesības. Paldies, un tagad Jurek kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Viens no visbrutālākajiem teroristu uzmukurumiem pēdējos mēnešos bija uzbrukums Ādenē kurā e, tika e, bombardēta mātes Terēzes izveidota slimnīca institūcija. Tā bija e, speciāli izvēlēta vieta, kurā bojā gāja mūķenes, medmāsas un, protams, pacienti. Diemžēl mēs nevaram novērst šādu gadījumu atkārtošanos, un mēs pat gandrīz esam aizmirsuši, ka tas notika. Bet katru reizi, kad dzirdam par līdzīgiem gadījumiem, kad eh, cieši nevainīgi cilvēki, es domāju, mums tomēr ir jāpievērš Eiropas uzmanīgi. Pie tam šajā gadījumā tas bija speciāli izvēlēts mērķis prieksēdētāji. Sanģis Kandentī, eh, viena minūte. Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundze! Atcerēsimies brīdi, kad apvienoto nāciju ģenerālsekretārs brīdināja pasauli, ka uh, humanitārās palīdzības organizācijas un celtnes būs mērķis. Jā, viņš brīdināja, bet es šobrīd esmu sašutusi, ka, uh, piemēram, Palestīnā notiekošo mēs tā kā diskutējam, bet vērā neņemam. Uh, Es eh, domāju, ka Palestīnā notiekošais, kur eh, tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā līdzīgos uzbrukumos, par to mēs nesakam neko. Gāzas uzbrukumu izmeklēšanas komisija skaidri norādīja, ka šobrīd jau speciāli tiek uzbrukt slimnīcām Gāzas sektorā. Tāpēc eh, cilvēktiesība ievērošana tādā izvēlētā kārtībā, kuras valstis mēs eh, nosodam un kuras nē, man derdzās. Tāpēc eh, es atbalstīšu rezolūciju, ko eh, iesniedz mana politiskā grupa. Un tagad Štīrskundze vien minūte lūdzu. Prema izviešu organizācija Liešnici za. Paldies, prieksēdētājs kundze, saka Štīrkungs. Un 16. gada februārī mēs e, dzirdējām, ka e, tiek bombardētas slimnīcas Sīrijā un e, pāri par 90% šādu uzbrukumu veids tieši valdošais režīms un viņa sabiedrotie. Atkal mēs neko nedarījām. Ļoti bieži slimnīcās strādā cilvēki, <clears throat> kuri nav, kur ir bez at, attiecīgas izglītības, jo medmāsas iet bojā savas armijas uzbrukumos. Starptautiskie likumi nedarbojās, bet mums vajadzētu darboties. Mēs, eh, protams, zinām, ka eh, valstis, kurās eh, Miloševiča da, daudz no Miloševiča noziegumiem arī nav notiesāti. Nākamā lūdzu postas kundze. Paldies, prieksēdētājas kundze. Un sveicināt šeit ministrs kundze. Tas, ko mēs redzam, ir cita veida kara darbība, un šobrīd jau par sistēmu ir kļuvis tas, ka tiek uzbrukts civiliedzīvotājiem, bērniem, sievietēm, kur nu bērnu un sievietes atrodas. Uh, Tie ir būtiski kara darbības e, tādas novirzes, un es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu kaut ko darīt, ne tikai nosodīt, jo nosodīt vien jau ir cilvēktiesība pārkāpums. Es uzskatu, ka ikvienam šādam gadījumam ir jābūt izmeklētam, vainīgai jāsauc pie atbildības Ja situācija turpināsies tādā pašā garā, tad eh, šo mm, uzbrukumu skaits pieaugs. Es domāju, ka padomai vajadzētu izskatīt eh, ieroču tirzniecības embargo pret valstīm, kuras pārkāp pašas savus pieņemtos eh, starptautiskās konvencijas. Tas, ka cilvēki iet bojā bruņotos konfliktos, Eiropas Savienībai pat nav kopīgas, eh, kopīgas pozīcijas, ko darīt priekšsēdētāji. Paldies! Nākamā Tomašičs kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Starptautisko eh, tiesību pārkāpumu, kā mēs šobrīd diskutējam, uzbrukums slimnīcām un skolām, jā, nosodāmi. Tomēr tie, kur šos eh, šausminošos nožiegumus ir izdarījuši, ir jāsauc pie atbildības. Un mēs nevaram tādas vai citā valstī notiekošos pārkāpumus nenosodīt un neņemt vērā politisku apsvērumu dēļ. Saskaņā ar aplēsēm Okabāras um, um aplenkuma laikā hospitālis tika bombardēts simtiem reižu dienā, un toreiz serbi uh, E, tieši speciāli vienojās ar Dienvidslāvu armiju, ka tiek tieši nogalināti slimnīcā toreiz esošie. Serbija līdz pat šim brīdim nav atzinusi šo šausminošo noziegumu, un viņi nav arī publiskojuši to vārdus, kuri veids šos uzbrukums, kā arī bojā gājušo pacientu vārdus. Kāpēc mēs neko nedaram? Oit, Liels paldies. Tagad vārds Hovid kungam uz vienu minūti. Liels paldies. Te nav runa par vienu uzbrukumu. Šādi cilvēku tiesību pārkāpumi ir konstatēti Sīrijā vien vairāk nekā 300 gadījumos kopš 2011. gada. Mēs dzirdējām, ka kolēģi runāja par to, ka tikuši rīkot uzbrukumu, kuros gāja bojā ārsti bez robežām dažādi humanās palīdzības sniedzēji. Eh, starptautiskā mērogā tie ir apmēram 610 cilvēki, kas pagājušajā gadā ir gājuši bojā. Mums ir kas jādara. Mums ir jārīkojas labākā Eiropas Savienībai, nostiprinot starptautisko aizsardzību. Mums ir jāstrādā labāk kopā ar dalībvalstīm, lai nebūtu uh, nekāda atbalsta šādiem uh, uzbrukumiem, un mums ir jānosod teroristi un bruņotie grupērījumi, jo viņi izmanto cilvēku tiesību, eh, cilvēku, civiliedzīvotāju vairogu. Tas tik tiešām ir traģiski, ka šie cilvēki eh, ir eh, jau bēguši no kara, bet gal galā gājuši bojā ar šajās te bēgļu nometnēs vai slimnīcās, mums ir jānodrošina tas, lai tas netikt pieļauts. Paldies! Paldies, līdz ar to esam izsmēluši visu runātāju sārakstu. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Visiem runātājiem viena minūte. Pirmais Polčakungs. Yeah. Okay. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem velmi... Liels paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es priecājos nu pat dzirdēt Hovita kungu teikto, jā, tik tiešām ir bijuši ļoti daudz šāda veida uzbrukumi, tāpēc es vēlētos, lai mēs pievērstu uzmanību tiem visiem. Mums ir jārunā par visiem pēdējo gadu uh, laikā notikušiem uzbrukumiem. Krievijas uh, eh, uzlidojuma uh, eh, laikā vienā gadījumā vien 50 cilvēku gāja bojā, citā uh, gadījumā 30 cilvēku gāja bojā. Man ļoti žēl visu uh, šo bojā gājušo, jo uh, šie uzbrukumi notikuši pārkāpjot starptautiskās humanitārās tiesības. Es domāju, mums būtu jābūt objektīvākiem, gatavojot savu rezolūciju. Šī rezolūcija ir tikusi sagatavot tikai vienpusē, mums ir nepieciešams līdzsvarot ziņojums tieši tā, kā tas bija sākotnējā priekšlikuma gadījumā, nevis šajā grozītajā goja versijā. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Marijas kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējo mēnešu laikā, diemžēl, mēs esam runājuši par to, ka tiek pārkāptas eh, pamat cilvēku tiesības kara zonās. Un cilvēku tiesības tiek pārkāptas arī vidusjūrā. Par spīti visam pagājušā gada novembrī Eiropas Savienība uzzināja arī par uzbrukumiem Afganistānā un Jemenā, kur gājuši bojā civiliedzīvotāji, notikuši vairāk uzbrukumi slimnīcām un skolām. Eiropas Savienība to nosoda, bet tā tad īsteno dubultu standārts. Un tas nozīmē, ka eh, tās ticamība ir uz spēles. Tiek atzīti eh, spēlētāji un humanās palīdzības eh, sniedzēji šajās minētajās valstīs, bet viņi ir jāatzīst arī cita vieta Tas ir pirmais solis, lai nodrošinātu pienācīgu atbildību. Ir jā, jāgarantē tas, lai uh, mēs parūpētos arī par šiem tūkstošiem bēgļu. Paldies. Tagad vārds Jakovčič kungam. Od onoga, što je bila... Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka mēs esam mācījušies no tā, kas uh, noticis bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, Bosnijā, Horvātijā un citās valstīs. Slimnīcas un skolas bija mēģis pirms 20 gadiem. Vislietošākais gadījums bija uzbrukums Bukovarā, bet šķiet, ka mēs neko nesam mācījušies. Civili iedzīvotāji cieš jebkurā, ikvienā karā. Ikvienā karā ir uzbrukums skolām un slimnīcām, un mēs nedrīkstam gluži vienkārši diskutēt par šiem jautājumiem, nepieņemot lēmums un nenosodot šos uh, eh, pārkāpums, jo tie ir vislielākie pārkāpumi pret cilvēci. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs piekrītam uh, galvenajiem principiem, kas izskanēja šajās diskusijās, bet acīm redzot netiek ņemts vērā, kas tad ir pamatā šiem konfliktiem, kuros ir notikuši šādi uzbrukumi. Mēs gluži vienkārši attaisnojam atbildīgos un Eiropas Savienības, kā arī ASV lomu uh, šajos uzbrukumos tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā, mēs aizmirstam par to, kāda ir bijusi rietumvalstu sabiedroto atbildība, jo viņi ir atbildīgi par šiem uzbrukumiem slimnīcām un skolām. Piemēram, Izraels rīcība tās spēki ir nogalinājuši arī bērnus. Tāpat arī ASV, kas izmanto eh, bezpilotu lidmašīnas, tā ir pilnīgi divkosība no Eiropas Savienības puses. Šobrīd mēs nosodam eh, šādas te, eh, pam, pamatiesību pārkāpums, bet patiesībā par tiem nerūpējamies citi vieta. Paldies! Tagad vārds ministrē Henis Plesherks kundzei. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas ir skaidrs, ka e, visas Eiropas Savienības iestādes uzskata, ka starptautisko humanitāro tiesību ievērošanai ir jābūt mūsu ārējās darbības centrā. Un tieši tādēļ šovakar uh, mēs tikai vēlreiz varam uzsvērt, ka mums ir jāpārstāv un jāaizstāv savas vērtības, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, Eh, šīs starptautiskās tiesības gal galā uh, eh, vērstas, lai aizsargātu cilvēkus, sievietes, vīriešus, bērnus. Un es varu sacīt, uh, Demis Mākers kundze, ka jūs sacījāt, ka būtu jāpielieto jauns uh, mehānisms Eiropas Savienībā, bet 28 dalība valstis ir tikai ļoti maza daļiņa no valstīm, kas eh, piedalās starptautiskajos konfliktos vai ir iesaistīts tajos. Pieminot, eh, piemēram, sarkano krustu, Eiropas Savienība ir vairāk kārt apliecinājusi um, to, ka stingri aizsargās eh, starptautiskās humanitārās tiesības, īpaši vēršoties pret to, eh, kā tiek uzbrukts eh, medicīnas personālam un slimnīcam. Ja mēs visi apvienojamies, protams, mēs kaut ko varam panākt, bet no konfliktos tieši iesaistītajām valstīm Eiropas Savienības dalībvalsts ir ļoti neliela daļa. Paldies, ministrs kundze! un līdz ar to es beidzu brīvā mikrofona